Let's open the agenda. The... Tātad sāksim mūsu darbu. Darba kārtības numurs, eh, jautājums numur viens ir darba kārtības pieņemšana. That we delete. Es ierosinu svītrot septīto punktu. Tātad eh, par eh, delegāciju Dienviditālijā. Delegācija jau ir tikusies un programma jau praktiski izstrādāta ar uh, uh, mūsu kolēģu līdzdarbību. Tātad es uh, domāju, ka mēs varam uh, dot pilnvars kolēģiem arī pabeigt šo darbu, lai ieplānotu uh, delegācijas braucienu uz Dienvidu Itāliju. Tātad uh, gribu norādīt, ka ir vēl papildinājums mūsu darba kārtībai. Pēc balsošanas mums tūlīt būs īsts stāstījums no komisijas pārstāvja puses, Džontons uh, Fols. Uh, Viņš stāstīs par iniciatīvu attiecībā uz Eiropas Savienības ASV datu aizsardzības uh, principu nolīgumu. Ja nav nekādu iebildumu pret šīm izmaiņām, tad mēs uzskatām darba kārtību par apstiprinātu pāriem pie otrā darba kārtības jautājuma, un tas ir priekšstādātāja paziņojumi. Pirmām kārtām es uh, aicinu apstiprināt Uh, koordinātoru ieteikums nozīmē sakojošus referentus. Uh, Rauls Romēva uh, no Zaļo grupas par ziņojumu vienlīdzīgām tiesībām visām personām neatkarīgi no reliģiskās piedarības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas. Otrais Līvija Džaroka no Tautas partijas pašinicitīvas ziņojumam par situāciju, par Romu situāciju Eiropā. Trešais referents Anna Gomeš no Sociāldemokrātu partijas. Arī pašiniciatīvas ziņojums par komisijas paziņojumu Eiropas parlamentam par padomas sanāksmi, lai stiprinātu ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodoldrošību Eiropas Savienībā. Rīcības plāns tālāk. Nākošais referents King, Kinga Gāla no Tautas partijas. Tātad viņi būs referenti atzinumam par Eiropas uh, Savienības uh, pievienošanos Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Nākošais referents Antigoni Papadopulū. Eh, tātad strādās pie atzinuma par kopienas pieeju dabas un cilvēku radītu katastrofu gadījumos. Ja nav nekāda iebilduma, tad mēs šos uh, ieteikumus apstiprinam. Tagad pāriesim pie trešā darba kārtības jautājuma. Un tas ir nolīgums starp Eiropas Savienību un, apvienot, un Amerikas Savienotajām valstīm par uh, finanšu datu apstrādu un nodošanu uh, no Eiropas Savienības ASV, lai īstenot teroristu finansēšanas izsakošanas programmu. So I, I, I Te ir paredzēts arī balsot par šo jautājumu. Tātad es gribētu aicināt rīkoties sekojoši. Jūs visi zinat, ka šorīt priekšsēdētāju konference nolēma nākošnedēļ plenārsēdē iekļaut šo jautājumu par Eiropas Savienības un ASV nolīgumu. Tas nozīmē, ka mums ir jāiesniedz savi ieteikumi balsojumam, ka mums ir jāsniedz ieteikumi pl balsojumam plenārsēdē. Pagājušā nedēļā Fol un Butarelī kunga klātbūtnē mēs runājām par uh, ASV datu nodošanas uh, līgumu. Tagad mēs balsosim par mūsu kolēģa referenta sagatavoto uh, atzinumu. Tātad uh, Žanīna Henis Plašarts kundze ir uh, atbildīga par šo darbu. Uh, Es tāpēc gribētu lūgt visus uh, uzmanīgi sekot manis teiktiem, lai mēs izvairītos no tā, ka pastāv nekonsekvences risks jo parlamentam šeit ir jāpauž uh, savs balsojums piekrišanas procedūras ietvaros tikai tā, tad viens balsojums ir pieņemams. Referents, attiecībā uz šo nolīgumu ir iesniedzis mums uh, ieteikumu projektu, uh, kurā ir pausts aicinājums uh, pagaidām nedot piekrišanu šāda nolīguma slēgšanai. Paturot to prātā un lai balsojums noritētu pareizi, mēs gribam, zināt, mēs gribam norādīt. Tātad, ja jūs balsosiet par referenta ieteikumu, tas nozīmē, ka jūs noraidat šo nolīgumu. Tātad balsojot jā par ziņojumu, jūs noraidat uh, nolīgumu. Un gluži pretēji, ja jūs balsojat tātad pret referenta ziņojumu, ja jūs to noraidat, tas norāda, ka jūs nepiekrītat referenta ieteikumam un jūs apstiprinat, piekrītat šī nolīguma slēgšanai. Tātad situācija ir šāda. Busatilkungs, jums ir eh, reglamenta jautājums, jā. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu runāt par diviem jautājumiem. Par procedūru, par kārtību, kas varētu ietekmēt to, eh, cik eh, pareizi būs mūsu balsojums un kāds tam būs spēks. Es gribētu, lai jūs pieņemtu atbilstošu lēmumu. Pirmais jautājums, ko es gribētu uzdot, ir par dokumentu tulkojumu. Mēs esam saņēmuši šī ziņojuma versiju tikai vienā valodā, bet mana izpratne ir tāda, ka šim dokumentam ir jābūt pieejamam visās eh, Eiropas Savienības valodās, lai mēs varētu strādāt un balsot par šo dokumentu. Un otrām kārtām gribu Um, runāt par balsošanu, par balsojumu, kas notiks un par tā būtiskumu. Šis ziņojums, kas ir mūsu priekšā, iesaka mums nesniegt, nedot savu piekrišanu uh, šim SWIFT nolīgumam. Tas nozīmē, ka, ja mēs balsojam par, tātad plus, ja mēs piekrītam referentam, kā jūs arī teicāt, eh, kā mums arī varētu darīt, tad tas nozīmē, ka mēs eh, nedodam piekrišanu šī nolīguma slēgšanai. Bet. Atturēšanās. Tātad, principā, tie, kas eh, vēlas šo līgumu, viņi tad balso pret. Man liekas, ka ir zinām problēma šajā procedūrā. Uh, Un es gribētu, lai jūs sniedzat skaidru atbildi, jo tas varētu ietekmēt to, eh, cik likumīgi gal galā būs tā procedūra, ko mēs ievērojam. Es domāju, ka es izteicos pietiekami skaidri. This, es jau jums esmu rakstveidā ziņojis par šo lietu, bet es gribētu, lai tas tiktu protokolēts šīs eh, sanāksmes protokolā, ka eh, šis balsojums ļoti lielā mērā un procedūra var ietekmēt to, vai mūsu lēmums gal galā būs juridiski pamatots. Labi, paldies. Gribu jums atbildēt, Busatil kungs, ka jā, kā parasti mēs ņemam vērā jūsu piezīmes, ņemam vērā jūsu jautājumus par balsošanas kārtību un arī par to, kā darbojas dokumentu tulkošanas sistēma, kādiem jābūt termiņiem. Es pilnībā piekrītu tam, ka ir nepieciešams pātrināt rakstisko dokumentu tulkošanu, lai visi deputāti varētu precīzi un skaidri izlasīt jebkurā oficiālajā valodā par uh, to, kāds būs šis balsojums, kāds ir uh, dokumenta saturs. Katrā ziņā mēs pieņemam visus jūsu komentārus un nodosim tos sekretariātam, lai varētu nodrošināt to, ka darbs uh, tiek veikts atbilstoši. Jūs izteicāt vēl vienu darba kārtības jautājumu, vēl vienu procedūras jautājumu. Par, šo, par šī balsojuma nolūku un saturu. Planning, the... Es tāpēc centos paskaidrot, ka. As they are now, Atbilstoši tam, kāda ir nosacījuma Lisabonas līgumā, mēs balsojam pēc piekrišanas procedūras. Vispirms tātad balsojam komitejā. Tas nozīmē, ka mēs balsojam par ieteikumiem, kas ir ziņojumā. Tātad šajā ieteikumā, šajā ziņojumā tiek aicināts nedot piekrišanu šim nolīgumam. Un, protams, ka tam būs arī juridiski saistošas sekas ietekme uz šo nolīgumu, un tas nozīmē, ka tiks apturēta tā stāšanās spēkā. Šis līgums uh, stājās spēkā 1. februārī, un tas nozīmē, ka šis līgums tātad vairs nebūs spēkā. Tas tiks apturēts, bet tas vēl nebūs Eiropas parlamenta galīgais vārds, jo galīgais balsojums, kopīgais balsojums notiks plenārsēdē nākamnedēļ. Tātad vēl ir nedēļa laika. Mums šeit ir jāveic savs darbs, savs pienākums. Mēs balsojam par šo referentu ieteikumu. Tātad referents iesaka pagaidām atturēties no piekrišanas sniegšanas tie, kas balso pār ziņojumu, Tie tātad balsos šobrīd pret šo nolīgumu. Tie, kas balsos pret līgumu, tie būs par nolīgumu. Runājot par dokumenta saturu, par būtību, mēs esam šo jautājumu jau daudzkārt gari un plaši izrunājuši. Mums ir bijušas vairākas diskusiju sesijas, mēs, kā jau es teicu, vairāk kārt esam pārunājuši. Uh, tā saukto SWIFT uh, lietu un uh, TFTD programmu. Manuprāt, mums ir bijis pietiekam daudz laika pēc būtības izskatīt visu šo jautājumu, un tagad mums ir laiks balsot par uh, referenta ieteikumiem. Es došu vārdu arī šeit sekretariātu pārstāvim, lai viņš pastāstītu, kā ir ar tulkojumiem. Member, as... Cienījamais deputāti, kā mums atbildēja plenāra sēdes dienesta sekretariāts, jāizmanto šis modelis šim balsojumam. Balsojums notiek saskaņā ar rekomendāciju, kas ietver dažas daļas, kas vēl nav iztulkotas visās oficiālajās valodās. Saskaņā ar noteikumiem šo daļu uh, var um, izņemt ārā no balsojuma, taču ir vienošanās Eh, pa, eh, tātad pats eh, vienošanās teksts un ziņojums ir visās valodās. Tā kā principā var balsot par pašu vienošanos. Jā vai nē. Šajā gadījumā uh, referente piedāvā versiju nē. Un tas, e, ja mēs nobalsosim par to, tad tas tiks nosūtīts uz plenāru sēdi e, un e, tiks pievienots klāt arī balsojuma rezultāts bez tām daļām, kuras vēl nav iztulkotas. Tā tad mums ir zinām problēma rīkoties pēc noteikumiem. Mēs varam rīkoties saskaņā ar rekomendāciju, ja jūs iebilstat, ka mēs balsojam par rekomendāciju, tad mēs varam balsot par pašu vienošanos. Maybe, maybe the coordinators could make up their mind right now. Varbūt, ka koordinātori pašlaik var pieņemt eh, lēmumu. Tātad, vai mēs balsojam par ziņojumu vai par pašu vienošanos? Tātad ievēram procedūru tādu, kā tā ir paredzēta. Henis Plašārds kundze. Jā, es domāju, mums vajadzētu sekot procedūrai tādu, kā tā ir, un juridiskais dienas to paskaidroja, un Konstants to tikko paskaidroja, tā kā. Uh, Eh, tās valodnieciskās problēmas, es, protams, saprotu, bet ēnu referenti uh, piekrita strādāt angļu valodā, jo mums trūks laika. Un arī no priekšstādātā konferences mēs saņēmām uh, atbalstu, un uh, mēs zinām, ka uh, ir ļoti ierobežots laiks, 26. tam vajadzēja būt gatavam, jūs saprotat, ka nevar tik īsā laikā nodrošināt tulkošanu visās valodās. Varbūt, ka. Uh, Eh, tulki var iztulkot mutiski šos te, eh, šo te trūkstošo tekstu. Eh, Sociāla un demokrātu grupa atbalsta referenti, atskaitot to, ka mūsuprāt nevajag visu tagad sākt lasīt. Vēl kāds, ko vēlas teikt? Mastēlis kungs. Paldies. Es uh, gribētu būt, tas nav juridisks jautājums, ko Bustilkungs sacīja. Ir tālāks paskaidrojums, un ir, um, tas paskaidrojums nāk no ģenerāla sekretāra, tā kā mums šeit ir skaidrs, par ko ir runa. Mēs te par daudz nodarbojamies, man liekas, ar nevajadzīgu birokrātiju. Un ņemot vērā uh, to, ka ir trūcis laika, nu es domāju, ka tas nav attaisnojums tomēr, jo šis ir ļoti svarīgs dokuments. E e Un, eh, lai tiktu izpildīti visi nosacījumi, mums ir jānogaida, jāizvērtē. Un šis ir ļoti tāds delikāts moments ir ļoti grūti uh, tūlīt pat izlemt par jā vai nē, un tādējādi nobremzēt uh, pieņemšanu, bet es tomēr ieteiktu sekot uh, parlamenta reglamentam. Paldies, priekšstādātāji kungs. Es gribētu šeit uh, dot savu ieguldījumu jautājumu skaidrošanā. Vēlos norādīt uz to, ka ir tāds ļoti būtisks, nozīmīgs dokuments, kas pirms neilga laika ir pieejams. Tas ir patiesi noticis par ļoti neilga laika, un tādēļ par to vēl nav ticis diskutēts. Es runāju par otru ziņojumu. Un šis uh, otrs ziņojums ir tikai dažiem zināms. Uh, uh, līdz šim tas ir bijis konfidenciāls, un tajā ir pāris secinājumi ietverti, par kuriem mums vajadzētu diskutēt, un kurus mums vajadzētu arī ievērot. Mēs runājam šeit par ļoti nozīmīgu tēmu. Un es domāju, ka priekšsēdētājiem vajadzētu uh, izteikties, jo tas ir, eh, tas ir uh, tiesneša ziņojums, par ko es runāju. Vai par uh, reglamentu? Jā, nu mēs taču vienojāmies priekšsēdētā konferencē, ka mēs balsosim šajā pēcpusdienā, un es esmu par to, ka jābalso. Senjor Romeva? Romevas ir Rēdes kungs, lūdzu. Sofija Intveltas kundze. procedural, on procedural grounds? Yeah? Yes, there is, there is a legal question here. Te ir juridiskas dabas jautājums. Tad kāds ir minējis, ka ja kāds uh, izsakās par to, ka ir jābalso par pašu vienošanos, nevis par rekomendāciju, jo rekomendācija nav izplatīta visās valodās, tad mums šeit ir jābūt vienprātībai, lai mums nebūtu problēmas ar procedūru. Tātad balsojums būs. Jautājums, par ko tad mēs īsti baldosim? Par rekomendāciju vai par vienošanos? Tātad. Tātad Žanīna, jūs vēlaties vēlreiz izteikties? Tavāris kungs, šis rezultāts jau ir visiem izskaidrots un iztūkots, tāpēc visi zina, kāds būs rezultāts, ja mēs balsosim par ziņojumu. Un tieši tāpat visi zina, kāds ir vienošanās teksts, tā kā mums ir jābalso par ziņojumu. Alvaro Lūdzu, jā, paldies. Tas nav tik daudz par balsošanu, tas ir drīzāk jautājums. Mm, referenti ir norādījusi eh, ēnu referentiem. Eh, ēnu referenti ir piekrituši, ka pietiks, ka teksts ir tikai angļu valodā. Tātad es, protams, sagaidu, kā ēnu referenti informē savas grupas, grupas, ja tas nav izdarīts. Nu, tā kā Hennes Lašārs kundze strādājas pie ziņojuma, tad es nedomāju, ka tagad tas jautājums ir jācelā. To vajadzēja izdarīt saulēcīgi. Tātad es gribu uh, zināt no ēnu referentiem, vai jūs tā tad uh, protestējāt? Well, Sophie. I, I would really like to ask the EPP to re es gribētu lūgt TPP pārdomāt šo piedāvājumu. Visi zin, par ko mēs runājam, un neaizmirsīsim par to, ka vienošanās līdz pagājušajai nedēļai bija tikai angļu valodā. Par to vienojās ministri, un arī ministri par to runāja angļu valodā. Un tāpēc mūsu parlamentam ir jānoņem, jāpieņem noteikti nostāja. Cilvēki gaida uz mm, šo. Uh, lēmumu. Un tā nav īsta formalitāte, vai mēs tagad balsosim par Hennes Plakašātas kundzes ziņojumu vai par uh, nolīgumu, un es gaidu, lai EPP arī uzņemtos atbildību. Būsutil kungs, jūs varat piekrist, jā, paldies priekšsēdētāji. Es varu uh, Sofija Innetveltē apliecināt, ka mēs ļoti nopietni uztverams uh, atbildību. Uh, Eiropas Savienības priekšēs iezocina turpināt ar balsojumu par rekomendāciju, referentes rekomendāciju, kā tas bija paredzēts. Bet skaidri norādot protokolā, ka mēs esam apšaubījuši šīs procedūras likumību. The conclusion here is that we're about to proceed. Tātad secinājums ir tāds, ka mēs turpināsim tā, kā sākotnēji bija paredzēts. Tā, tad vispirms eh, balsojam. Uzklausām Henes Plašārts kundzi un pēc tam komisijas pārstāvi. Um, well, not... Es negribu te visu vilkt garumā, es domāju, ka es visu jau esmu pateikusi paskaidrojumu daļā. Mans mikrofons darbojas, plašāts kundze saka, un norāda deputātam kaustiņas ir jāuzliek, ja viņš kaut ko vēlas dzirdēt. Es domāju, ka es esmu visu paskaidrojusi, viņa turpina, Uh, savā uh, tātad uh, paskaidrojuma daļā, un es ieteiktu šai komitejai apturēt savu piekrišanu, tādēļ, ka ir ļoti nopietni juridiski iebildumi uh, pret dažiem svarīgiem principiem, piemēram, proporcionalitātes principu, ja vienošanās tiktu pieņemta tādā uh, formā, kādā tā pastāv pašlaik. Uh, Un jāsaka, padome nav parlamentu rīcībā nodevusi visu būtisko informāciju. Un mēs esam arī, uh, ehm, nē, nav apmierināti arī mūsu prasība par eh, tiesībām piedalīties sarunās par šādiem svarīgiem dokumentiem. Šajā pēcpusdienā mūsu balsojums juridiski neietekmēs galīgo balsojumu, taču tas ir brīdinājums padomēji pirms e, plenārsēdes. Un es domāju, ka jūs esat viensprātis, ka parlaments šeit nav tādēļ, lai pasīvi piekristu visām padomes, e, visai padomes rīcībai. Es esmu bijusi gadiem pacietīgi, taču mēs nevaram visu laiku e, uzklausīt nepatiesus padomes solījumus, uh, Un jāsaka, ka šobrīd bumba ir viņu laukuma pusē un mums ir jārīkos attiecīgi. Mēs varam, protams, apspriest iespēju atlikt balsojumu plenāru sēdē, bet tur jābūt noteikti nosacījumiem. Mums ir jādod skaidra ziņa gan ASV pusē, gan padomē, gan komisijai. Liels paldies! Okay. Thank you. Jā, labi, paldies. Enis Plašārds kundze par to, ka jūs atgād... Es gribēju atgādināt, ka mēs nediskusēsim, mēs balsosim. Būsu tilkungs. Tātad turpināsim ar balsošanu. Es vēlreiz atgādinu, ka šis baldoju, balsojums ir par referentes rekomendāciju. Par pašu nolīgumu balsosim plenārsēdē. Tātad, ja balsosiet jā par rekomendāciju, tad tas būs nē par nolīgumu. Savukārt, ja balsosiet nē par rekomendāciju, tad tas nozīmēs jā par nolīgumu. Diemžēl ir 59 balsošanas kartes un 55 uh, deputāti, kas ir tiesīgi balsot. Četras kartes ir par daudz. Are we all set and ready? Tātad vai visi ir gatavi? Vai visi esam gatavi balsot?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 Beidzam balsot. Tā tad eh, esam nobalsojuši par eh, ziņojumu, un, un līdz ar to mūsu ieteikums ir noraidīt nolīgumu. Okay. Then let's proceed. Labi, tādā gadījumā pārējām pie nākošā punkta. Movement of persons with Tātad mēs tagad runāsim par personu ar ilgtermiņu uzturēšanās vīzām pārvietošanos. Honorable. Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Mēs tagad pārējām pie balsojuma par uh, ziņojumu projekta, ko izstrādājas Koelju kungs par ilgtermiņu uzturēšanās vīzām. Uh, šis ziņojums attiecas uz diviem komisijas priekšlikumiem, kas uh, Uh, tika iesniegta pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Šie abi priekšlikumi uh, ietilpst uh, koplēmuma procedūrā un tika pieņemts lēmums, lai saliktu tos kā vienu uh, jautājumu un aplūkot vienotā procedūrā. Ir iesniegti pieci grozījumi un pēc tam tie visi arī tika atsaukti. Uh, Ir sniegti atbilstošie atzinumi, ēna referenti un uh, referents ir uh, visi kopā panākuši uh, kompromisu tekstu. Un ir paredzēts panākt vienošanos pirmajā lasījumā. Šis kompromiss teksts tika iz, iz, izsūtīts visiem Lībē deputātiem vakar, tāpat arī balsošanas saraksts un arī uh, likumdošanas rezolūcijas projekts. Tāpēc gribētu ierosināt noturēt divus balsojumus. Pirmais balsojums par uh, kompromisa tekstu kā tādu, un otrs par likumdošanas rezolūcijas projektu. Tikai tad, ja šis kompromisa teksts tik no, tiks nor, noraidīts, un mums uh, būtu tādā gadījumā jābalso punktu pa punktam, Mēs varam izmantot alternatīvu balsošanas sarakstu, kurš arī vakar tika nosūtīts Liba eh, deputātiem. Tātad, ja jūs piekrītat šai procedūrai, tad mēs dodam vārdu vispirms eh, referentam Koeljo kungam un pēc tam aicināsim Spānijas prezidentūru. Raudzīties, vai uh, eh, Lībes šodien apstiprinātais uh, teksts uh, saņems uh, arī uh, apstiprinājumu korepēra sanāksmē pirmajā lasījumā. Agradecer a todos os relatores sombra e também à Comissão. Paldies! Es gribētu pateikties visiem ēnu referentiem. Pateikties arī komisijām padomēji, Spānijas prezidentūrai par ļoti labo darbu, ko, manuprāt, mēs visi esam veikuši kopā. Esam izstrādājuši tekstu, esam strādājuši pie tā neformālās sanāksmēs, ēnu referenti vienmēr tur bija klāt. Un mums ir izdevies uh, paturēt prātā visus ierosinājumus. Mēs saprotam šo delikāto vajadzību garantēt brīvu uh, pārvietošanos ilgtermiņa vīzu īpašniekiem Eiropas Savienības teritorijās, bet mēs saprotam, ka ir arī zināmas uh, drošības prasības. Saistībā ar datu aizsardzību un tāpat arī tiesībām uz informāciju. Manuprāt, mēs esam ietvēruši un ņēmuši vērā visus uh, izteiktos priekšlikumus šajās jomās, un risinājums ir ļoti līdzsvarots. Mums nepieciešams panākt vienošanās pirmajā lasījumā, un tas nozīmē, ka jaunie pessoas fiquem presas nos estados que. Tas nozīmē, ka cilvēki ar ilgtermiņa vīzām varētu brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. Tāpēc ir svarīgi, lai mums Eh, būtu svarīgi, lai šis juridiskais instruments tiktu apstiprināts un uh, nedarbotos pretējas procedūras aizliegt šādu brīvkustību. Paldies Kailio kungam. Prezidentūras vārdā Jose Manuels Rodrīgas. Gracias, señor presidente. Eh, como saben y como perfectamente ha expuesto. Priekšsēdētāja kungs, mm, kā Kailio kungs tikko to uzsvēra pēdējo mēnešu laikā sadarbība ar prezidentūru ir bijusi veiksmīga. Mēs mēģinājām novērst barjeras, uzlabot apstākļus, noskaidrot šo situāciju un ar šo uh, Ilgtermiņa vīzu problēma saskars daudz ārzemnieku, kas dzīvo Eiropas Savienībā. Pēdējo nedēļu laikā progress ir būtisks. Mēs pilnībā piekrītam referentam, esam sasnieguši kompromisu tekstu, kas ir sabalansēts. Un tajā ir sabalansēta uh, gan. Uh, drošība, gan arī ceļošanas brīvība. Dažās valstīs vēl pastāv uh, bāžas, un uh, tās ir izvirzījušas arī uh, savas prasības, bet, nu, pirms tāda absolūta vienošanās uh, būs padomē panākt, mēs to vēlreiz paziņosim Eiropas parlamentam. Komisijas vārdā tagad uh, Nagī kungam vārds. No one taking the No one taking the floor? Neviens arī šī pārstāvvietā neizteiksies, acīm redzot, nē. Tad mēs pāriesim pie balsošanas. Are... Tā tad abi balsojumi būs elektroniski. Personāla balsojums. Pirmais balsojums par kompromisa tekstu kopumā. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Good. The compromise... Labi, tā tad mēs redzam, ka kompromisa teksts ir pieņemts. Tagad mēs pārējām pie otrā balsojuma par likumdošanas rezolūcijas projektu. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Paldies. Likumdošanas rezolūcijas projekts arī ir apstiprināts. Tātad balsojums plenārsēdē notiks uh, marta sesijā Strasbūrā. Pirms uh, balsojuma plenārsēdē uh, juridisko lietu komitejai būs jāapstiprina juridiskā pamata izmaiņas eh, regulas eh, projektam, tāpēc, ka notiek divu eh, regulu apvienošana. Mums ir jāsaņem jūri komitejas atzinums, apstiprinājums mūsu balsojumam. Viņi Tātad šis apstiprinājums mums ir jāsaņem uh, šī gada 8. Uh, martā. Now we are opening space. Tagad mēs uh, dosim vārdu komisijas pārstāvim uh, Jonatanam Faulam par datu aizsardzības uh, līgumu. Mr. Fall, you take... Fall kungs, dodam jums vārdu. You, chair, Paldies, priekšsēdētāji, ka dodat man vārdu. Komisija un attiecīgās prezidentūras ir pārunājušas datu aizsardzības principus ar Amerikas Savienotajām valstīm. Tas jau ir noticis krietni laiku, balstoties uz mandātu, kas tika dots un pagarnāts vairākas reizes no prezidentūras puses. Mēs esam centušies, uh, cens, centušies panākt tādu kopīgu skatījumu uz, un savietojamību mūsu juridiskajām sistēmām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Jā, ir, protams, kopīgs līdzīgas uh, iezīmes, bet pastāv arī būtisks atšķirības. Mēs dažādos eh, veidos un pasākumos esam pārnājuši par to, kā mēs varētu vienoties par zināmiem principiem. Par dažiem mēs varam vienoties, daži ir pretrunīgi, un tieši tāpēc mums notiek šīs diskusijas. Tagad, kad Lisabonas līgums ir stājies spēkā, mēs uzskatām, ka ir pienācis laiks to visu darīt tādā drošākā un stingrākā veidā. Komisija ir gatava uh, sniegt uh, mandātu uh, formālām sarunām par šādu nolīgumu noslēgšanu starp ASV un Eiropas Savienību par datu aizsardzību un arī par kopīgu datu izmantošanu. Tātad par tādiem noteikumiem, atbilstoši kuriem varētu kopīgi izmantot datus dažādām likumīgām darbībām. Tas, protams, kā jūs zinat, ir bijis eh, plašs diskusiju temats, ir notikušas dažādas konsultācijas. Un pirms mēs, eh, vai drīzāk padome, kādu dienu griezīsies pie jums tādā oficiālākā veidā, ar kaut ko formālāku, rakstiskā formā, mēs gribētu veicināt debatas par to, kā šādam nolīgumam starp Eiropas Savienību un ASV vajadzētu izskatīties. Komisija, atbilstoši Lisabonas līgumam, protams, būtu galvenais saruna vedējs. Tas ir pienākums, ko mēs uztveram ļoti nopietni, un tāpēc mēs gribētu, lai arī tagad šajā sākuma posmā notiktu tādas visaptvarošas uh, publiskas debats. Kā es teicu, šis ir procesa sākums. Procesa beigās komisija griezīsies pie jums Uh, liks jūs priekšā nolīgumu, bet līdz tam laikam mums vēl būs daudz iespējas pārunāt šos uh, sarežģītos jautājumus. Kad mēs panāksim vienošanos, un es domāju, ka tas ir mērķis, ko mēs sev izvirzam, tātad, kad tas notiks, mēs varēsim runāt par konkrētiem datu izmantošanas uh, un nodošanas jautājumiem, Un tas varbūt būs nedaudz vieglāk, jo mums jau būs izveidots transatlantiskais uh, sadarbības ietvars, bet, kā es teicu, droši vien līdz tam punktam nonākt nebūs viegli. Diskusijas uh, šeit parlamentā par Swiftu, pasažieru datiem ir parādījis, cik ārkārtīgi sarežģīta šī joma ir. Uh, protams, mums un Amerikas Savienotajām valstīm ir daudz kopīgi principi un uh, uzskati par datu aizsardzību, bet tomēr visās šajās jomās pastāv arī būtiskas atšķirības un kopīgu principu panākšana visā šajā jomā nav vienkāršs uzdevums. Es ceru, ka parlaments būs labs partners komisijai šajā sarežģītajā darbā Um, divi jaunie komisāri kandidāti ir apņēmības pilni pie šī darba arī ķerties, un es ceru, ka mums būs daudz dažādas diskusijas par šo tēmu. Paldies! Thank you, Mr. Fall. Paldies, uh, Folkungam. Intvelds kundzei vārds. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, šis parlaments ir aicinājis jau ilgu laiku noslēgt šādu līgumu par datu aizsardzību. Tas ir kaut kas, ko mēs gribētu panākt. Tāpēc mēs pozitīvi vērtējam visas idejas šajā virzienā, bet tāpat laikā parlaments jau ilgi ir prasījis, lai tas būtu iekļauts arī šajā procesā. Un atkal pilsoniskās brīvības zināmā mērā tiek uzskatīts kā administratīva formalitāte, kas sarunu beigās eh, vienkārši saņem tikai Eiropas parlamenta eh, zīmogu un apstiprinājumu. Es domāju, ka šis balsojums, kas notika pirms dažām minūtēm, būtu laba mācība padomē un komisijai. Domāju, ka mēs vēl neesam gatavi, lai noslēgtu nolīgumu. Mēs gribam šādu nolīgumu, bet tam būs jābūt noslēgtam, kad būs notikušas eh, publiskas, publiskas debatas. Un arī šim parlamentam ir jābūt iesaistītam sarunās. Tāpat gribētu uh, atgādināt Folkungam un viņa kolēģiem, ka Redingas kundze ir uh, izsludinājusi visu Eiropas Savienības datu aizsardzības ietvaru pārskatīšanu. Tā tad tiks pārskatīta gan direktīva, gan arī uh, ietvara uh, struktūra attiecībā uz visu šo datu aizsardzības arhitektūru Eiropas Savienībā. Domāju, ka mums vajadzētu nogaidīt, ka man, mums pašiem būs savi standarti gatavi, un tad to mēs varētu izmantot kā pamatu sarunām ar ASV, tā vietā, lai mēs uh, steigtos noslēgt jaunu nolīgumu un nonāktu tādā pašā situācijā, kā mēs esam ar SWIFT, un kā tas arī notiks droši vien ar citām starptautiskām vienošanām Es domāju, ka parlamentam ir jābūt pilnībā iesaistītam šajā procesā, lai mēs varētu nonākt pie nolīguma, kas ir uh, demokrātiski uh, likumīgs. Mrs. Interveld, thank you. Paldies. Vai vēl kāds gribētu izteikties? Ok, let's proceed. Labi, tad turpinam darbu. Tad mēs pārējām pie piektā darba kārtības jautājuma. Tas ir vienlīdzīga attieks, vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošana neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimuma orientācijas. Mēs pārunāsim to, kādā situācijā ir šis saruna process, un mēs iespējams uzklausīsim referentu Eh, Raulu Romevas kungu. Jūs jau zinat, ka Eiropas eh, parlamenta atzinums par eh, vienlīdzīgas attieksmes direktīvu Buitenveiks ziņojums tika pieņemts 2009. gada aprīļa sesijā, iepriekšējā parlamenta sasaukuma laikā, konsultāciju procedūras ietvaros. Tagad Lisabonas līgums ir stājies spēkā Un uh, šis jautājums ir pakļauts piekrišanas procedūrai. Tas ir 19. Uh, pants uh, pamat līgumā, un jauns referents ir nozīmēts, un tas ir Romevas kungs. Tāpēc dosim tagad vārdu referentam, un pēc tam uzklausīsim Līnas kundzi, kur ir referente Um, nodarbinātības komitejā un uh, cieši sadarbojas ar Lība komiteju. Tātad vārds Romērs kungam. Uh, es, uh, un punto, eh, un Jā, labprāt pievērsīšos šiem jautājumiem. Mēs praktiski tagad pievēršamies pirmo reizi šo jautājumu izskatīšanai, un man jāsaka, ka turpinam to darbu, kādu aizsākām pagājušajā sasaukumā. Toreiz kolēģi izskatīja šo jautājumu, darbs bija sarežģīts, sarežģīti bija uh, rast tādu uh, vienošanos. Mums bija tādi ļoti nozīmīgi jautājumi jāizskata. Tas ir jārespektē tagad, un tam vajadzētu būt pamatam turpmākajām sarunām. Tas skar arī mandātu attiecībā uz um, dialogu ar uh, padomi, lai uh, mēs varētu turpināt uh, izskatīt šo projektu. Un tagad vēlos uzdot sekojošu jautājumu. Vai mēs izskatīsim to vienošanos, kas bija spēkā pagājušajā sasaukumā? Jo tad mēs šādā veidā varētu ievērot uh, to, ka spēkā paliek pagājušā sasaukuma vienošanās, kā arī uh, diskusijas ar padomu par šo jautājumu. Un tas varētu būt pamats turpmākām sarunām. Otrs jautājums. Man ir tāds viedoklis un tāds iespējas, ka arī padomu uh, raudzīsies, kāda ir uh, situācija un aktualitātes padomē. Jāskatās, um, ar ko tad ir saistītas uh, problēmas un uh, kā varētu būt uh, panākts. Vai mēs varam šīs prezidentūras laikā atrisināt jautājumus? Un kāda nozīme būs komisijai visās šajās diskusijās? Kāda uh, loma var būt komisijai? Pirmie teksti par padomus nostāju ir saņemti. Šeit arī diskusijas turpinās. Ne visi teksti ir iesniegti, tikai daži no punktiem. Mēs labprāt gribētu zināt arī par laika grafiku, ko precīzāk un kad mēs saņemsim tekstu pilnībā, lai mēs varētu to izvērtēt. Un vēl gribu pievērsties sekojošam jautājumam. Mēs tagad esam tiesīgi iesaistīties dialogā un gribētu normalizēt dialogu, jo ceram, ka mums būs direktīva par vienlīdzības vai vienlīdzīgas attieksmes principu. Neatkarīgi no reliģijas pārliecības, invaliditātes vecuma vai dzimuma orientācijas. Gribētu uzklausīt arī citu uh, kolēģu viedokli. Paldies Romēvis kungam, tagad Linnas kundze, referenti no nodarbinātības komitejas. Viņu ielūdzām šodien sēdē, bet nezinu, vai viņa ir zālē. Lūdzu, piesakieties, ja jūs esat zālē. Nē, liekas, ka viņa nav zālē. Uh, Arī labi, nu tad uh, turpināsim. Un turpināsim uh, Spānijas prezidentūras vārdā un arī no komisijas uzklausīsim viedokļus. Tātad Spānijas prezidentūras vārdā uzstāsies Seāra. Tā, jā, lūdzu jums. Seāras kungs. Kundze. Muchas gracias. Muchas gracias a. Paldies. Que nos han hecho. Paldies visiem par. Uh, ielūgumu piedalīties šodienas sēdē. Gribētu īsti paskaidrot uh, situācijas attīstību un kā mēs uh, padomē šo jautājumu skatām un kāda ir laika grafika priekšstati. 2. jūlijā 2008. gadā šis uh, projekts tika iesniegts un par komisijas dokumentu neko nerunāšu, jo uh, um, no komisijas puses. Uh, uh, uh Tātad komisija pārstāvēs um, un skaidros pašu savu dokumentu. Nu, tagad par mūsu nostāju. Tātad priekšlikuma mērķis ir īstenot ārpus um, darba tirgus vienlīdzīgas attieksmes principu, neatkarīgi no reliģijas, pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimuma orientācijas. Ar to tiek veidots uh, regulējums, kas papildina 13. paragrāfu, tas līdz šim ir bijis 18. paragrāfs, un šis mm, ietvars tiek uh, papildināts, un papildinājums ir tieši šie četri uh, iespējamie diskriminācijas veidi. Padomi sāka šo priekšlikumu diskutēt, tas notika Francijas prezidentūras laikā. Darbs tika sākts 2008. gadā Francijas prezidentūra. Uh, šim uh, projektam veltīja sešas sēdes, kas nozīmē, ka nu, progress bija sasniegts patiesi ievērojams attiecībā uz aptvērumu šai direktīvai. Direktīva ir ārkārtīgi nozīmīga, ļoti arī sarežģīta. Un tādēļ jau ilgu laiku šīs diskusijas padomē notiek. Kā jau es teicu, Francijas prezidentūra izskatīja šo direktīvu sešās sēdēs. Viss tika izdiskutētas visas bažas, strīdīgie jautājumi, delikātie jautājumi. Padoms juridiskais dienests sastādīja atzinumu, kurā tika skaidrots, kā izskatās uh, aptvērums, eksklu, kopienas ekskluzīvā komponence un kādu piemēros subsidaritātes principu un cits jautājums. Francijas prezidentūras laikā notika viedokļa apmaiņa padomē, tas notika oktobrī. Ministri toreiz pauda viņu viedokli par uh, projektu, viņi runāja par to, cik nozīmīga ir šī direktīva, cik arī sarežģīti ir uh, vest sarunas, jo bija ļoti dažādi jēdzieni, kas bija jānoskaidro. Aptvērums, juridiskā bāze bija jānoskaidro. Pēc tam Čehijas prezidentūras laikā arī notika sēdes par šo direktīvu. Īpaši gāja runa par uh, īpašām vajadzībām vai invaliditāti. Tur, kur uh, progress tika panākts tādā ļoti no, uh, būtiskā veidā. Tas skar ANO konvencijas par uh, cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Čehijas prezidentūras laikā darbs tika veikts. Aktīvi pēc tam to turpināja arī Zviedrijas prezidentūra. Arī tika noturētas sešas sēdes uh, Padomē tika uh, izvērtēta bilance, sāka ar pirmo pantu. Tā tad tika uh, diskutēts par uh, kopējiem mērķiem. Tehniski jautājumi tika skaidroti attiecībā uz aptvērumu jomu un tā tālāk. Zviedrijas prezidentūra arī sastādīja progresa ziņojumu. 30. novembrī tas notika, attiecīgā ministra padoma šo dokumentu pieņēma un norādīja arī uz uh, progresu šajā direktīvā, kā arī norādīja uz to, cik daudz jautājumu vēl ir atklāti saistībā ar šo dokumentu. Spānijas uh, prezidentūra, kas tikko ir sākusi savu darbu, kā jūs zinat, tas notiek janvārī, jau ir noturējusi pirmo sēdi Un mūsu prezentūras mērķis ir darīt visu, lai tiktu sasniegt polit politiska vienošanās padomē. Mēs rēķinamies ar 7. jūniju, tas ir Spānijas prezidentūras mērķis, un darīsim visu, lai uh, sasniegtu šo mērķi. Un, protams, ka šī direktīva ir ārkārtīgi sarežģīta. Tādēļ uh, kā piemēru izcelšu atsevišķus nozīmīgus punktus, kā arī pieminēšu tos, kas ir sarežģīti, piemēram, kompetences sadalījums starp Eiropas Savienību un dalību valstīm. Juridiskā bāze, ko uh, komisija ir izvēlējusies, to jau es teicu, tas ir 19. paragrāfs pat laban, tas atbilst Lisabonas līgumam. Pirms tam tas bija 13. pants pēc tam subsidaritātes princips, tad arī atbilstība, proporcionalitāte. Un visiem ir skaidrs, ka ir jābūt šai skaidrai robežai, cik tālu ir kompetenta Eiropas Savienība, cik tālu dalība valsts ir tīpaši transponējot direktīvu. Iepaši jautājumos par sociālo drošību, izglītību un uh, citiem. Vēl kāds jautājums, kas ir sarežģīts, tas eh, skar. Dažādas eh, likumīgas, atšķirīgas attieksmes izpausmes, kas tiek atļautas. Proti, uh, vienlīdzības principa ierobežojums tiek uh, konstatēts, ka ir dažādas izturēšanās veidi, bet tie nav diskriminācija, piemēram, noteikta veca, vecuma dēļ vai uh, invaliditātes uh, dēļ. Tāda īpaša attieksme nevar uz, tikt uztvert kā diskriminācija tik ilgi, kamēr mērķi, kas ir nosprausti, ir likumīgi, un tie um, līdzekļi, kādi tiek uh, pielietoti, ir proporcionāli un saprātīgi. Vēl viens nozīmīgs būtisks punkts skar to, vai šie līdzekļi ir nepieciešami un proporcionāli. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Vēl cilvēki ar invaliditāti. Šeit ir pāris vēl diskusiju jautājumu par jēdzieniem, par tiem runā, jārunā arī pieejamības, universālās pieejamības princips. Uh, saprātīga piemērošana, piemēram, ja kāda persona ar invaliditāti vēlas uh, ierasties kādā ēkā un nevar to izdarīt tādēļ, ka nav uzbraukšanas uh, iekārtas, tad jautājums ir par to, kāda saprātīga piemērošana uh, tehniskā ziņā ir nepieciešama. Tas ir tāds tā kā piemērs, bet tas ir nozīmīgs jautājums, par ko tagad vēl turpinās diskusijas. Uh, Vēl pāris tādi nozīmīgi punkti skār, piemēram, ekonomisko slogu, piemēram, ēku piemērošanu, vēsturisko ēku vai jaunu ēku piemērošanu mm, cilvēku vajadzībām, tādu cilvēku vajadzībām, kuriem ir invaliditāte. Tas ir tāds nozīmīgs punkts, kas vēl ir jānoskaidro. Šajā gadījumā runājot par vēsturiskām ēkām, uh, jādiskutē arī par tādiem saprātīgiem termiņiem, kuros uh, šīs ēkas var tikt uh, pārveidotas, lai garantētu pieeju. Tie ir tādi sarežģīti jautājumi, un tas pats ir saistīts arī ar netiešo diskrimināciju. Šis jēdziens tiek uh, pielietots arī citās direktīvās, un tas pats arī ir attiecināms uz diskrimināciju piedarības dēļ vai mm, kādas dalības dēļ kādā apvienībā. Nedrīkst diskriminēt cilvēki, ja tam, piemēram, ir bērns ar invaliditāti. Tā ir tāda paralēla diskriminācija. Vai arī ir tāda kļūdaina diskriminācija, ko ar to saprot, tas ir jānoskaidro. Sarežģīts ir jēdziens par uh, mobbingu jeb uzmākšanos. Tātad šie ir tie jautājumi, par kuriem vēl jādiskutē. Mēs jau ilgi uh, esam diskutējuši par šiem direktīvas punktiem, bet neskatoties uz to, sarunas ir jāturpina, lai atrisinātu šos jautājumus. Un visnotaļ dažos eh, gadījumos eh, arī kopām tiesai būs jālēmj, bet nu pirms tam jādara viss, lai jēdzieni pēc iespējas skaidri būtu definēti, lai nemaz nevajadzētu šos kopienu tiesas jēdzienus. Tātad, nu šīs ir diskusijas, kāds ir padomē, nākošā sēde notiks februāra vidu. Un mēs vēlamies eh, tagad noteikt um, sēžu termiņus, lai pēc tam Spānijas prezidentūras laikā mēs varētu vienoties padomē. Paldies! Goes... Paldies. Tagad vārdu dodu komisijai. Uh, Olson here. Olson kungs. Jā, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es negribētu izmantot jūsu laiku. Prezidentūras pārstāvs, manuprāt, ļoti detalizēti izteicās. Man ir pāris komentāri. Protams, iespēja Eiropas Savienībai veikt kādu darbību šajā jomā tik nodrošināt līdz ar uh, Amsterdams līgumu 13. un 13. pantu. Kopš tā laika ir trīs direktīvas pieņemtas šajā jomā. Pirmā uz nodarbinātību un piekļuvu precēm pakalpojumiem, uh, pamatojoties uz etnisko piedarību. Ir līdzīga direktīva arī par uh, dzimumu, dzimumu orientāciju, un ir trešā direktīva, kurā ir minēta arī seksuālā orientācija, invaliditāte, reliģiskā piedarība. Bet tas ir vairāk attiecināts uz nodarbinātību, ne uz piekļuvu precēm un pakalpojumiem. Komisijas priekšlikums un arī attiecīgās politiskās debates ir ļoti daudz vērstas, lielā mērā vērstas uz to, ka ir dažāda veida aizsardzības pasākumi dažādās jomās. Un šī direktīva ir vērsta uz to, uh, lai aizpildītu iztrūkstošos rogus šajā aizsardzībā un lai nodrošinātu līdzīgu aizsardzības līmeni dažādās jomās. Tātad tas varbūt ir papildus elements. Protams, parlaments ir pieņēmis arī visaptverošu un uh, pozitīvu atzinumu pagājušā gada aprīlī Komisija un padome ir aplūkojuši šo ziņojumu un to ir arī iestrādājusi ļoti konstruktīvā veidā notiekošajās debatēs. Komisija turpina izmantot šo ziņojumu, paturēt to prātā. Tad, kad eh, notiek sarunas eh, padomē un tad, kad komisija tur piedalās. Un visbeidzot, prezidentūras pārstāvs iespējams to minēja, ir nepieciešama vienprātība šai jautājumā kas, protams, ir liels izaicinājums, lai gal galā panāktu vienošanos. Tas mums vienmēr jāpatur prātā. Nedomāju, ka man būtu vēl kas sīkāk sakāms par šī priekšlikuma detaļām, bet, ja ir kādi jautājumi vai komentāri, es labprāt atbildēšu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Elsonkungam! Tagad mēs uh, varam uzsākt diskusijas. Es jau šeit dzirdu dažas balsis. Lūdzu, Busutilkungs pirmais. Well, thank you, Mr. Chairman. Uh, very briefly to... Paldies, priekšsēdētāji. Gribu izteikties pavisam īsi. Uh, gribētu nedaudz uh, paskaidrot, kāda ir mūsu grupas uh, situācija attiecībā uz šo, uh, nostāja attiecībā uz šo li lietu. Gribu uzsvērt, ka šis jautājums, šie jautājumi principā ir ļoti delikāti un tāpēc mums ir jādarbojas ļoti uzmanīgi Jūs šeit skaraties eh, pie jautājumiem, kas ir eh, ārkārtīgi personīgi katram individam, un mums jāturas tālāk no jebkāda kārdinājuma vai vēlmes regulēt, pārliecīgi regulēt individu dzīvi. Protams, ka nediskriminācijas princips nozīmē tieši to, ko tas sevi arī ietver. Mēs to uztveram ļoti nopietni, un mēs esam grupa, kas uh, vēlas sadarboties, lai mēs panāktu labu rezultātu, bet mēs gribam, lai šis kaut kas, lai šis gala rezultāts būtu līdzsvarots. Un uh, lai tas neietu pārāk tālu, piemēram, radot pārliecīgu, nevajadzīgu birokrātiju, pārliecīgas izmaksas, it īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un tādā veidā, ko varētu interpretēt kā subsidietāts principa pārkāpšanu, it īpaši tajās jomās, kur ir runa par ētiskiem, morāliem apsvērumiem. Tāds būtu mans komentārs no Tautas partijas grupas puses. Eh, Veronika Masjē nav klāt, mana kolēģa, viņa ir mūsu ēnu referents šajā jautājumā. Tāpēc es gribēju izteikt šo tādu kā brīdinājumu, bet tāpat laikā, protams, pauž gatavību sadarboties ar citām grupām nediskriminācijas uh, principu vārdā. Paldies! Paldies, Kašman kungam vārds. Thank you. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Um, <clears throat> I welcome uh, the fact that Raul is. Es pozitīvi vērtēju uh, mūsu referentu Gribu pateikties arī prezidentūrai par to, ka sniedzāt jaunāko informāciju. Mēs zinām, ka ir zināmas problēmas. Dažas dalība valstis grib sadalīt šo direktīvu atsevišķās direktīvās, jo tās uzskata, ka mm, tas varbūt būtu labāk eh, pieņemams viņu vēlētājiem. Ir eh, bijuši argumenti no tādām valstīm, kā piemēram Vācija, kuras ir norādījušas, ka izmaksas ir īpaši invaliditātes un īpašo vajadzību ziņā varētu būt milzīgas. Un uh, ka tās jau ir iekļautas nodarbinātības direktīvā. Un tas, principā, nozīmē, ka, direkt, ka Vācija galvenā valsts, kas gribētu sašķelt šo direktīvu, sadalīt, tīpaši invaliditātes jautājumā. Valstis, kuras ir pret šo direktīvu, kuras it kā diskriminācija grib kaut kādā hierarhijas kārtībā sadalīt, kāpēc viņi grib tos sašķelt? Mēs pirms pieciem gadiem intervējām Buteljons kungu. Jo ja tālaik bija runa, ka nepieciešama visaptvaroša direktīva, pēc tam, pēc četriem gadiem, tika mainīts viedoklis. Un parlaments gluži pamatot norādīja, ka tāda pieeja nav atzīstama, jo nav morāla pamata attiekties civilā, um, civilizētā pasaulē pret kādu uh, nevienlīdzīgā veidā. Un te mēs nonākam pie reliģijas vai pārliecības jautājumu. Mums ir fundamentāli jāaizstāv tiesības uz reliģisko pārliecību, uz ticību. Ja reliģiska piedarība tiek uzspiesta citam un mazina uh, Uh, cilvēciskās brīvības un pilsoniskās brīvības, tad arī šāda uzspiešana ir uh, neaizstāvama. Paldies. Can, uh, disinter... Tās, ja cilvēkam pasaka, tev varbūt ticība vai pārliecība, bet tu to nedrīksti sludināt, uh, tam uh, nav nekāda jēga tīri teoloģiskā izteiksmē, jo neviena cilvēka ticību nevar nekādā veidā mazināt. Neskatoties uz jebkādiem faktiem, kāda ir uh, jūsu priekšā, ja jūs ticat, tad jūs ticat. Tātad tie, kuriem ir pārliecība, tos es gribu aicināt arī pieturēties pie šīs pārliecības un pieturēties pie galvenās uh, pārliecības, ka visiem vajag mīlēt citu cilvēkus. Visas civilizētas sabiedrības un Eiropas Savienība ir civilizēta sabiedrība kopums, kas uh, pieredzēja to, kas notika Otrajā pasaules karā. Visas pilsoniskās sabiedrības vērtē nevis pēc tā, kā tās attiec uh, pret vairākumu, bet kā tās attiec pret mazākumu. Un šajā ziņā dažas dalībvalstis uh, vēl nav visu izdarījušas, un tāpēc ir nepieciešama šī direktīva. Thank you. Kašman. Paldies Kašman kungam. Intvelds kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji. Es arī gribētu piekrist uh, referentu teiktajam un tāpat arī Kašman kunga teiktiem. Mana grupa uzskata, ka horizontāla direktīva būtu ārkārtīgi svarīga un es ar lielām bažām raugos, kā šis jautājums tiek virzīts padomē, kādi ir bijuši argumenti. Tāpat kā Saimons Busutils, es negribētu apgrūtināt mazos un vidējos uzņēmumus ar nevajadzīgām pārliecīgām izmaksām, bet es domāju, ka praksa ir parādījusi, ka visos gadījumos, visās lietās, kas ir nonākušas uh, tiesneša vai attiecīgas komitejas priekšā, tur, principā, izmaksas nav bijis galvenais jautājums. Vācijā man šķiet ir bijušas problēmas ar iepriekšējo direktīvu ieviešanu. Uh, Bet ir citas valsts, kurās ir ļoti laba likumdošana, lik, tiesība akti pret uh, diskrimināciju, pret invalīdu diskrimināciju, un tas parāda, ka lietas ir izdarāmas. Un uh, izmaksas ir uh, nepamatots arguments attiecībā uz diskrimināciju. Tas, ko Busatilkungs teica par individu dzīves regulēšanu, pārliecīgu re regulēšanu. Es nedomāju, ka šī direktīva regulē jebkuru cilvēku privāto dzīvi. Manuprāt, tā dod uh, individiem tādas tiesības, kādas viņiem līdz šim nav bijušas, un jūs ļoti uzmanīgi, tā teikt, apgājāt jautājumu par šiem delikātajiem jautājumiem, un morālajiem un ētiskiem apsvērumiem un dimensijām. Varbūt sauksim lietas īstajos vārdos. Mēs zinām, ka ir cilvēki, kuriem ir grūti piešķirt uh, Uh, vienlīdzīgas tiesības. Uh, tātad cilvēkiem ar citu seksuālu orientāciju un uh, Eiropas Savienībai nav kompetence ģimenes uh, juridiskajās lietās un jautājumos, bet katrā ziņā es domāju, ka mēs visi esam viensprāts, ka vajadzīga vienlīdzīga attieksme. Eiropā ir bijuši gadījumi un laiki, kad ir noteikts, piemēram, ja jūs esat katolis, tad jūs nevarat uh, precēt protestantu. Eiropā bija tāds laiks, kad uh, ebrejiem bija aizliegts laulāties ar citas ticības pārstāvjiem. Ir bijuši, piemēram, arī citās pasaules daļās, kur, teiksim, melnādainiem cilvēkiem ir bijis aizliegts precēt baltos cilvēkus. Mēs, protams, nevaram pieļaut, ka valsts iejau, iejaucas cilvēku personīgajā dzīvē, un kāpēc mēs tāpat laikā uh, pieļaujam to, ka valsts iejauktos cilvēka personīgajā partnera izvēlē un seksuālā, seksuālajā orientācijā. Kāpēc tad šī seksuālā orientācija atšķiras no uh, reliģijas? Tas ir ārkārtīgi kaitinoši. Thank you very much. You're very helpful. Um, so, I, and I think, you know, we have all... Visas dalībvalstu valdības ir parakstījušas uh, līgumus un pamatiesību hartu Un nav tā, ka šis jautājums uh, nav bijis uh, ieraudzīts. Visās valodās, visos tulkojumos ir attiecīgās klauzulas, un es domāju, mums ir jābūt drosmīgiem un jānodrošina vienlīdzīgas tiesības visiem. Tas ir princips. Es ceru, ka padome uzņemsies uh, šo atbildību. Man ir prieks, ka tieši Spānijas prezidentūra ar to nodarbojas, jo esmu pārliecināta, ka jūs cītīgi strādāsiet un nodrošināsiet, ka tiek izstrādāt šāda horizontāla direktīva, kas nodrošina vienlīdzīgas tiesības visiem bez kādiem izņēmumiem. Paldies Intveldes kundzei, un te ir vēl vesels uh, runātājs saraksts, kuri grib izteikt komentārus. Es aicinu vispirms uzklausīt ēnu referentus, Botskurtas kundze un Just. Janka kundze. Bet uh, Mums ir vēl citi darba kārtības jautājumi šodienas sēdē, tāpēc lūdzu aicinu jūs izteikties tādā disciplinētā veidā. Lūdzu, Batskurts kundzei vārds. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden. Uh, ik denk, als ik hoor wat, wat de raad heeft... Paldies, priekšsēdētāji. Mm, es uh, gribēju runāt par padomi un par viņu ambīcijām. Nu, Vārdos jau viss izklausās skaisti, bet tad, kad mēs paskatāmies uz darbiem, tad viss tik jauki vairs nav. Mēs redzam, ka katra nākamā prezidentūra apņēmības pilni ķērs pie darba un stāst, ka tas tiks pabeigts. Uh, Zviedrijas prezidentūras laikā mēs jau gaidījām, kad uh, tas tiks padarīts, un tagad Spānijas prezidentūra to soli. Nezinu, varbūt tas notiks Beļģijas prezidentūras laikā. Kas to lai zina? Uh, Tas, ko e, padoma apgalvo praktiski, ir daudz vairāk nekā padoma patiešām dara. Es, protams, vēlu uh, Spānijas prezidentūrē visus panākumus un novēlu, lai viņi atrisinātu šīs problēmas. Taču uh, Es saprotu, ka tas nav vienkārši, un problēmas ir atšķirīgas dažādās valstīs. Dažās uh, valstīs ir problēmas ar uh, vārdu brīvību, citās ar audzināšanu, citās ar kultūru un citās ar attieksmi, piemēram, pret uh, cilvēkiem ar mm, kustību traucējumiem. Es tiešām ļoti gribētu zināt, kas tad īsti notiks. Uh, kas attiecas uz Rēdskungu uzdoto jautājumu, ko tad mēs esam izdarījuši šeit parlamentā. Es domāju, kopumā teksts ir labs un mums nevajadzētu tam faktiski neko likt klāt. Tas faktiski var kalpot par pamat nākotnes diskusijām. Thank you, Mrs. Botskort. Paldies, Botskorts kundzei, De Jongs kundze. Kungs, es atvainojos. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka būtībā ir ļoti žēl, ka mēs esam pieņ... pa... Nu, faktiski tie lēmumi, kas tika pieņemti iekšliet tieslietu padomē, ir um, tādi, ko atliek vienīgi nožēlot. Padomi it kā vārdos tiešām rīkojas ātri. Un novembrī bija runa par to, ka nav nekādu problēmu, arī dalība valstis. Uh, ir vienas prāts par to, ka šis vienlīdzīgās tiesības jānodrošina visiem pilsoņiem, un tad pēkšņi parādās visas tādas problēmas, un tas viss ievelks un ievelks bezgalīgi. Ja jūs gribat pilsoņiem atņemt kaut kādas tiesības, tad tiešām vajag paskatīties, kādas ir sekas. Ja jūs piešķirat pilsoņiem tiesības, tad ir vienkārši ir jābūt apmierinātiem ar to, ka jūs kaut ko labu varat izdarīt Eiropai un dot nedaudz vairāk pievienotās vērtības. Protams, es saprotu, ka e, šī ir tāda direktīva, kas e, iespējams ir saistīta ar noteiktām izmaksām dalību valstīm. Uh, arī Nīderlandes parlamentā par to ir bijušas diskusijas Un parlaments ir eh, lūdzis valdībai e, aprēķināt e, šīs te finansiālās sekas, kāds būs direktīvas īstenošanai, taču nevar teikt, ka mums visu laiku ir jāgaida un jāgaida bezgalīgi, kamēr padomu beig, beigās pieņems kaut kādu lēmumu. Tā kā es aicinu visus virzīties priekš ar šī jautājuma risināšanu pēc iespējas ātrāk, jo Bustilkungs jums ir taisnība, šeit ir runa par cilvēkiem, par uh, atsevišķiem cilvēkiem, kas uh, gaida palīdzību. Paldies, tālāk pie sāraksta. Džakolīno kungs. Nu, pavisam īsi. Lai arī mums nemaz tik daudz laika vairs nav palicis. Manā skatījumā nav nozīmīgāka jautājuma par šo. Jo šeit pilnīgi viss ir skārta. Mēs runājam par skolām, par izglītības iestādēm, par pieeju, ēkām un tā tālāk. Viss tas ir saistīts arī ar sakām uh, pilsoniskai sabiedrībai. Nu, pilnīgi viss joms tas skar, viss to, par ko mēs šeit esam runājuši. Un tādēļ ir vajadzētu vajadzīga sabalansēta pieeja dažādām interesēm. Es zinu, ka ir bijušas ļoti garas, intensīvas sarunas arī uh, saistībā ar Stokholmas programmu. 25. novembrī uh, tā tika pieņemta. Arī toreiz runāja par dažādām nacionālām īpatnībām un jūtīgiem jautājumiem, kurus vienmēr arī ir jāievēro. Jo šie jautājumi ir tādi, kas skar cilvēku vienlīdzīgu attieksmi, vienlīdzīgu attieksmi pret cilvēkiem, pilnīgi neatkarīgi no šīs vienlīdzīgās attieksmi, principi neatkarīgi no reliģijas pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimuma orientācijas. Tas norāda uz to, ka šis jautājums ir ārkārtīgi centrāls. Mēs runājam par vienlīdzīgu attieksmi. Mēs ne, nerunājam par to, vai tiesības pastāv vai nē, bet mēs vienkārši runājam par uh, modalitāti, par šo transponēšanu, par uh, arī skaidru ekonomisko resursu novērtējumu. Un arī, teiksim, par uh, uzbraukšanas iespējām par pieejākām. Buzatila kungs pilnīgi no, uh, pamatot pateica, ka mums ir jāievēro dažādas intereses. Protams, ka mums nepieciešams arī tāds uh, saprātīgs uh, risinājums un uh, saprātīga uh, pieeja. Mums jāsabalansē intereses. Mēs runājam par vairāk nekā 400 miljoniem cilvēku kas dzīvo Eiropā, un šie cilvēki dzīvo ļoti dažādos apstākļos un dažādās realitātēs. Priekšsēdētājs, es tā saprotu Es tā saprotu, ka tagad uh, Kleista kungs uzstāsies pirms referenta vēl. Jā, paldies. Es uh, pieteicos, uh, lai runātu, nesmu ēnu referents, bet ja jūs dod man vārdu, tad es tomēr gribētu brīdināt no pārliecīgas uh, regulēšanas un birokrātijas, jo tas uh, būtu uh, īpaši sarežģīti maziem vidējiem uzņēmumiem dalību valstīm. Arī attiecībā uz subsidaritātes principu es gribētu piedāvāt, lai šis jautājums ļoti vērīgi tiktu izanalizēts, jo dalību valstīs ir nediskriminācijas noteikumi. Un tādēļ jautājums ir par to, kāda papildu vērtība būs pieņemot Eiropas uh, direktīvu. Ja būs šis papildus e, Eiropas regulējums, tad mums jārūpējas par to, lai diskriminācijas apkarošana, kas, protams, ir leģitīma, lai tā nebūtu pretrunā ar uh, brīvu viedokļu paušanu. Esmu flāms, dzīvoju Bēļģijā un uh, zinu, par ko es runāju. Jaunākā attīstība Nīderlandē ir uh, bažas raisoša. Uh, parlamentārās opozīcijas vadītājs uh, nonāca tiesas priekšā, jo viņš kritizēja islāma daļas, un, manuprāt, tas ir ārkārtīgi, um, ārkārtīgi sarežģīti. Neviens Eiropā ne Uh, šaubās par reliģijas brīvību, bet reliģijas brīvība nozīmē arī to, ka cilvēki, kas uh, nepieder kādai reliģiskai grupai, var kritizēt kādu citu reliģiju, un tas ir spēkā arī uh, attiecībā uz islāmu, jo islāms nav tikai uh, uh, reliģija, bet arī politiska ideoloģija. Paldies! Zamers kundze! For... Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es kā vācu deputāte šajā komitejā Uh, man liekas, ka jā, uh, atspēko tas, kas tika teikts attiecībā par Vāciju. Jā, Vācijā ir uh, liels problēmas ar nediskriminēšanas direktīvu. Tā tika pieņemta sociāldemokrāta un zaļo valdīšanas laikā. Un patiesi mm, tas noveda pie citu tiesību ierobežošanas, jo tā bija nu, tādā pārāka uh, plaša nediskriminācija, kas ierobežoja citu tiesības. Principā es domāju, ka jāuzdod jautājums, cik tālu subsidiaritātes princips tiek apdraudēts, ja mēs no Eiropas līmeņa pārāk daudz ko uh, regulējam. Nav tā, ka es uh, būtu pret uh, Nediskriminācija, nu pavisam noteikti nē, bet te jau arī tika runāts par to, ka dalība valstis galu galā ir valstis, uh, kas ir progresīvas, mēs dzīvojam Eiropas Savienībā, ir pamatiesība harta pieņemta, nu katram pilsonim taču šeit ir uh, tiesības, un, protams, ka pareizi ir parūpēties par to, lai katrs pilsonis neatkarīgi no tā, viņš būtu vesels vai slims, vai kāda būtu viņa uh, personīgā nosliece vai nostāja, lai katrs pilsonis varētu baudīt šīs tiesības, uz to viņam savukārt ir tiesības. Uh, bet, uh, bet tam ir jāatbilst ar pamatiesību hartai domāju, ka mm, Eiropas līmenī likumus mēs nedrīkstam pārmērīgi formulēt. Nu, nevajadzētu vienmēr kaut ko pievienot klāt. Birokrātija varētu būt pārāk pla plaši pielietot, un pilsoņi mūs vienkārši vairs nesaprastu mūsu valstīs. Tās ir tēmas, kas Vācijā varētu novest pie tā, ka Eiropas Savienības jēga kopumā tiek apšaubīta. Kopā ar nediskriminācijas direktīvu tādas sarunas tika vestas. Uh, Tādas viedoklis bija dzirdēts. Un federālā līmenī tika pievienots vēl eh, saturs šai. Uh, šim dokumentam līdz to šis ietvars, ko mēs Eiropas līmenī šeit uh, piedāvājām, tika nu burtiski vēl tā kā mm, uzlabots, uh, respektīvi papildināts ļoti daudzām lietām Vācijā, bet nu katrā gadījumā Vācijā ļoti kritiski ir attieksme no šīs regulācijas no Eiropas puses. Un ja mēs runājam par nediskrimināciju, Kešmenkungs pilnīgi pamatot teica, es to gribu pasvīdrot, nav pieļējams civilizētā sabiedrībā pret kādu izturēties kā mazāk vērtību. Jūs varbūt smiesieties, bet ja es paraudzīšos, kā šajā mājā, kāda ir attieksme pret uh, smēķētājiem vai. Uh, ka komisija pagājušajā nedēļā par smēķētājiem runāja, tad manā skatījumā tas arī tāds diskriminācijas veids, un arī par to mums vajadzētu padomāt reiz. Tā mēs nevaram izturēties pret cilvēkiem. Un tad jau smēķētājs varētu teikt, kā atkarīgus, kā slims, un tad teikt, ka viņi tiek diskriminēti. Un kāda tad ir mūsu attieksme pret alkoholiķiem? Nu, tas ir tāds jautājums, ko varētu kopā diskutēt ar um, nediskriminācijas diskusijām. Uh, Bet man ir konkrēts jautājums par detaļu. Mm, padoms pārstāvi. Prezidentūras pārstāvi runāja par vēsturisko ēku piemērošanu invalīdu vajadzībām, par ko jādiskutē mm, padomu starpa grupā. Vai runa iet par publiskām ēkām, jeb par visām vēsturiskām ēkām? Vai uh, cilvēks ar invaliditāti viņam ir principāls tiesības uh, piekļuvai jebkurai vēsturiskai ēkai vai arī nē, jo uh, nu vismaz Vācijā būtu liels problēmas eh, to transponēt. Jo, nu, klimata eh, pārmaiņu dēļ vēsturiskās ēkas nedrīkst tikt pārbūvēts vai tiek uzturēts kādas tās bija. Līdz ar to manā skatījumā būtu interesants, kāds tad ir šis risinājums plānots attiecībā uz uh, invalīdu piekļuvi iespējām. Paldies! Dākie. Mrs. Vikstrom. Vikstroms kundze nākamā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atgādināt jums, cienējamie kolēģi, ka uh, mēs apspriežam padomes direktīvu par vienlīdzīgu attieksmi pret cilvēkiem. Un tas ir ētisks jautājums, tas ir politisks jautājums, un tas nav tehnisks jautājums. Daži uzskato par tehnisku jautājumu. Nē, mēs te nerunājam par ēkām, mēs nerunājam par arhitektūru, mēs runājam par cilvēkiem. Un es e, domāju, ka tas ir būtiski. Šeit ir runa par cilvēkiem. Un direktīva, par kuru mēs dzirdējām no prezidentūras pārstāvja, liekas, ir sastapusies ar grūtībām padomē. Un mums ir jāatceras, ka mums nevajag to noreducēt uz kaut kādiem birokrātiskiem tehniskiem mehānismiem. Mēs runājam par 2010. gadu, ka cilvēkiem tomēr ir tiesības izvēlēties, kā viņi vēlas dzīvot, ko mīlēt, ar ko kopā dzīvot. Viņiem ir jāsņem vienlīdzīga attieksme, neatkarīgi no tā, vai viņiem ir kāda invaliditāte ir 21. gadsimts, un mēs šeit runājam par tiesībām. Te nav runas par reliģijas brīvību kā tādu, eh, vai tam, kam cilvēks tic vai netic. Es, piemēram, esmu sieviete, es esmu kristīgas draudzes vadītāja, esmu uh, mācītāja, sieviete, bet uh, eh, tā tad, te mēs runājam par tehniskām lietām. Tad, kad mēs runājam par pieejamību ēkām. Es domāju, tas ir ne, šīs komitejas necienīgi. Tagad runāt par šādām tehniskām lietām mēs runājam, lai aizsargātu cilvēka pamattiesības un brīvības visiem pilsoņiem šajā savienībā. Mēs cīnamies par tiesībām izvēlēties savu dzīvi. 2010. gads Eiropā, 21. gadsimts, tas ir laiks, kad ir jābauda, jābūt tiesībām baudīt šīs te brīvības, jābūt spējīgiem izvēlēties, kā dzīvot savu dzīvi, dzīvi neatkarīgi no tā, no kurienes jūs nākt, kāds jūs izskaties, ko jūs domājat. Un tam būtu jātiec ne tikai uz atsevišķām dalību valstīm, bet uz visām dalību valstīm visu laiku. Uh, Un es ceru, ka jūs, eh, referent kungs, ar entuziasmu spēsties strādāt pie šiem jautājumiem un izvērst tādu pozitīvu ofensīvu. Un es ceru, ka Spānijas eh, rez, eh, prezidentūra tiks galā ar visam šīm grūtībām. Un atcerieties, ka te mēs runājam par cilvēkiem, par mani, jums un visiem pāriem cilvēkiem Eiropā 2010. gadā, kur cilvēkiem ir tiesības izvēlēties, kā viņi dzīvo savu dzīvi. Thank you, Mr. Bronx. Paldies, Bronx kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Lielākā daļa cilvēku gribētu, lai darba devēja taisnīgi izturētos pret, nodarbina, pret darba ņēmējiem. Un nevienam nedrīkst atteikt arī valsts pakalpojums. Taču šeit likums ir pārāk tālu, tad, kad ir runa par uh, reliģijām un e, tam līdzīgiem jautājumiem. Jo šeit ir jā, nedrīkst e, pārkāpt reliģiskos principus un nevar uzspiest reliģiskām kopienām e, pārkāpt šos principus, izvēlēties par saviem priesteriem tos, ko viņi nevēlas izvēlēties. Būtībā no piedāvātās normas faktiski ierobežo reliģijas brīvību, nevis to atbrīvo. Šķiet, ka uzskat par reliģijas brīvību ir eh, saistīti ar politiskajām partijām, kas eh, ir par autokrātisku liberālismu. Thank you. Paldies. Es domāju, ka tas arī ir viss pagaidām es redzu, ka ir vēl kāds papildus punkts, bet lūdzu ātri pirms mēs dodam vārdā vēlreiz uh, secinājumiem par visu šo viedokļu apmaiņu. Krašētas kungs lūdzu. Eh, cienījamais priekšsēdētāji, mēs daudz savu runājuši par dažādiem aspektiem. Uh, skatoties dažādām brīvībām, īpaši ticības brīvību. Jāsaka, ka tas ir vissvarīgākais jautājums šobrīd Eiropā. Piemēram, ja mēs domājam par to, kas notika Šveicē ar referendumu par minaretu celtniecību. Mums ir jādomā par šīm lietām uh, mūsu laiku kopsakarībās. Uh, Eiropā mēs redzam iespēju, ka veidojas un spēkā pieņemas ksenofobiskas kustības un runājam, runājot par šīm debatēm par minaretiem, uh, bija ļoti daudz antislamiskas uh, tātad propaganda Šveicē pret šiem, min, šiem minaretiem. Tas ir jāpārtrauc. Uh, le libertà individuali, ma debbono esistere anche le libertà. Ir jau, protams, individu tiesības, bet ir arī kolektīvas tiesības, grupu tiesības, kurām ir tiesības praktizēt savu reliģiju un to propagandē. E dove le libertà delle persone non, so, non, so, non sono una parola astratta. Jo gal galā eh, mēs te runājam par kolektīvu brīvību, jo tikai tā ir nodrošina individu brīvību. Paldies! Saka priekšsēdētājs. Daži jau otrais grib pieteikties runāt, e, lūdzu īsāk. Sofija Intvelt, priekšsēdētāji. E, Runājot par to, ko Somers kundze sacīja, jūs runājāt par cilvēku, par pamatiesību hartu, kāpēc gan mums ir vajadzīga e, direktīva, ja jau mums ir uh, Uh, un tad, kad mēs runājam šajā parlamentā vairāk kārt par to, vai Eiropas Savienībai ir tiesība iejaukties noteiktās dalībvalstīs tādos gadījumos, kad ir uh, diskriminācija, tad EPP grupa bija tā teica, ka cilvēku pamatiesību hārta nedod Eiropas Savienībai šādas pilnvaras. Ja tas nedod Savienībai šādas pilnvaras, tad kā uh, tas varētu dot atsevišķam pilsonim kaut kādas pilnvaras. Es te vēlētos kaut kādu, noskai, kaut kādu skaidrību no EPP grupas. Neatsāksim debates. Šī ir viedokļa apmaiņa. Būsutil kungs, lūdzu. Bet vispirms Kašman kungs. Nē, negrib Kašman kungs vairs runāt. Nu, tad Būsutil kungs un tad uh, Romēvas kungs un visbeidzot prezidentūra. Diemžēl priekšsēdētāja kungs šķiet, ka ir radies nepareizs iespējas, ka ja, ja jūs nepiekrītat Sofijai Intveltei vai Vikmanis kundzei, tad jūs esat pret cilvēktiesībām. Nu tā tas nav. Mums vienkārši ir citāds viedoklis, e, mums ir atšķir, atšķirīga politiskā nostāja, un es vēlētos, lai šī viedokļa dažādība tiktu cienīta. Es e, gribēju vēl paskaidrot kādu punktu, pamatoties uz Sofijas pēdējiem izteikumiem. Mēs neesam pret cilvēkiem, kā Vīkmanis kundze sacīja, un neesam arī pret cilvēktiesībā nebūt, nē. Ne Mēs esam par nediskriminācijas principu, un, Maikl, tici man, mēs esam par nediskriminācijas principu, bet ko mēs sakam, ka ir noteiktas robežas eh, Eiropas Savienības kompetencē un tam, cik tālu Eiropas Savienība drīkst iet, pieņemot likumus, eh, ievērojot subsidiaritātes principu, jo šis princips ir jārespektē un mēs to nevaram vienkārši noliegt, jo tas ir iekļauts Eiropas dibināšanas līgumos. Priekšsēdētāji 20 sekundes eh, Intvelds kundze saka. Nu, bet ja jūs sakat, ka cilvēku tiesību harta nedod Eiropas Savienībai pilnvars aizsargāt pilsoņu tiesības dalību valstis, tad kā tā var dot atsevišķiem pilsoņiem tiesības? Es domāju, ka tas mums ir jānoskaidro. Es domāju, ka debates eh, atkal atsāks no jauna. Mums kaut kā tā ir jā, tas ir jātur grožos. Eh, Kašm, eh, Kašman kungs sludināja, ka mums visiem viens otru, vienam otrs jāmīl. Lūdzu īsi lai mēs šodien arī varam nonākt pie kaut kāda eh, gala, jo šodien ir tikai viedokļa atmaiņa. Šīs nav bezgalīgas debatas. Zomers kundze, lūdzu. Es nemaz negribu bez, bezgalīgas diskusijas. Man tikai uh, traucē tas, ka Intveldes kundze tikai tādēļ, ka viņa sēž prezidijā visu laiku uh, runā un citi nevar viņai atbildēt. Un es nedomāju, ka kolēģiem vajadzētu man kaut ko pārmest vai kaut ko man mācīt par to, kas nav. Uh, uh, spēkā, bet kolēģi, lūdzu, tagad es runāju, ļaujiet man izteikties. Mums ir pamata tiesību harta. Un, protams, ka mums ir jāaizstāv uh, šīs pamatiesības, un mēs esam to veidojuši un atbalstījuši to arī mm, konstitucionālo līgumu, ko tagad sauc par Lisabonas līgumu, esam rakstījuši, veidojuši un iekļaujuši pamatiesību hartu. Var radīt uh, varbūt dažāds viedoklis par nediskriminācijas uh, dokumentiem. Un jautājums ir, uh, ko Buzutilkungs jau vairāk kārt šeit pieminēja, cik tālu tad tam ir jāiet no Eiropas līmeņa? Protams, ka pareizi ir tas, ka mēs iejaucamies, ja kādā daļā valstī Eiropas Savienības elementārās pamatvērtības tiek pārkāptas, kas eh, pamatiesība hartā un arī līgumā ir minētas. Bet jautājums ir, cik tālu papildu likumam šajā nediskriminācijas jautājumā ir jāiet. Mēs esam par to, ka uh, visiem, pret visiem cilvēkiem attieksme ir vienlīdzīga un ka tie netiek diskriminēti. Bet jautājums, cik tālu jāiet? Neaizmirsīsim to, ka mēs esam Eiropas Savienībā, kurā ir 27 dalība valstis, demokrātijas. Nav jau tā, ka nacionāli nebūtu nekādu likumu un visu pārējo es norādīju. Un es nedomāju, ka jums būtu man kaut kas uh, jāliek mutē, ko neesmu bijusi, ka es esmu it kā principā pret visu pretī. Jā, labi. Kašmen kungs, lūdzu vēlreiz. Just... Paldies, priekšsēdētāji. Gribu tikai norādīt, ka parlamentā es darbojos jau kāds 11 gadus. Un uh, Es domāju, ka mums ir jāpieturās pie tā paša, kas ir uh, direktīvā par uh, etniskumu. Un ja tautas partija ļautu mums strādāt līdzīgā veidā, tas būtu milzīgs sasniegums. Un es gribu vēlreiz norādīt, nekad nevar, neesmu pieņēmis to, ka cilvēktiesības ir subsidiartāts princips, jo mēs nosakam, ka cilvēktiesība pārkāpums ir tas pats, kas cilvēktiesība pārkāpums manā valstī. Un tāpēc mēs arī uh, parakstījām Eiropas uh, konvenciju par cilvēktiesībām. Paldies, uh, Kačetas kungam vārds vēlreiz. Sui, sui Paldies. Manuprāt, uh, tiesība, šādas tiesības nevar regulēt ar subsidiārtātas palīdzību. Te ir runa par toleranci. Uh, Mēs nerunājam par kaut kādiem otršķirīgiem pilsoņiem, kurus vajadzētu aizsargāt. Mums vajadzētu sākt no pavisam cita pamatprincipa un nevis subsidiartātes. Jāsāk no pamatprincipa, ka tā ir Eiropas Savienības prasība at, atbrīvoties no jebkādiem šķēršļiem visās dalībvalstīs, kas kavē vienlīdzības starp visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Uh, Jā, paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad uh, pavisam īsi gribētu uzklausīt uh, secinājumus. Uh, referents vispirms, pēc tam Spānijas uh, prezidentūra, jo uh, man saka, ka Kašman kungam, kurš ir ziņotājs par nākamo jautājumu, viņam piecos ir jāiet prom. Tā tad Romevas kungs, pēc tam uh, prezidentūras pārstāvis. Labi, paldies, neizgudrosim otrais riteni. Atcerēsimies, ka visas šīs debatas jau ir notikušas iepriekš un ilgu laiku. Un gal galā mums tagad ir teksts, par kuru mēs esam panākuši tādu kā konsensus, un visi mēs zinām, par ko mēs runājam. Manuprāt, tas mums varētu palīdzēt. Mums jāsaprot, par ko mēs šeit runājam, par kur mēs šeit nerunājam šajā tekstā. Kā referents es gribētu uzsvērt, ka lietu kārtība šeit ir svarīga, tāpēc varbūt palūkosimies uz to citu pretējā kārtībā. Tā vietā, lai runātu par izmaksām, es labprātāk runātu par iegūmiem, par sociālajiem iegūmiem, kuri ir iegūti tad, ja nenotiek diskriminācija. Protams, jā, ir bijušas diskrim, diskusijas par izmaksām, būs izmaksas, bet šīs izmaksas. Uh, būs daudz mazāks nekā tas guvums, ko iegūs visa sabiedrība. Un tas ir cits veids, kā uz to pašu skatīties. Tāpēc es domāju, būtu pareizi izmantot uh, atbilstošu terminoloģiju. Vēl viena lieta par uh, nekonsekvenci. Tātad, kā šāda vairāk papildus likumdošana var ietekmēt Eiropas Savienības iedzīvotājus? Šobrīd ir tā, ka vienā dalību valstī, piemēram, cilvēks tiek diskriminēts kaut kāda iemesla dēļ, un citā nē. Tas ir jāatrisina un jāatrisina ļoti ātri. Tas ir šīs eh, direktīvas mērķis, un ilgāk tas eh, mēs ar to vairs nevaram gaidīt. Un visbeidzot, teiksim skaidri un gaiši, ka ir daudz lietas, kas jāatrisina ļoti, ļoti ātri. Mans konkrētais lūgums padomēji ir tāds. Kā mēs varētu sadarboties un kā jūs plānojat iesaistīt parlamentu visās šajās debatēs? Pieņemot, ka tā loma, ko mēs varam spēlēt šajās diskusijās, būs uh, balstīta uz to, par ko mēs esam jau šeit parlamentā panākuši vienošanos. Paldies! Un uh, Spālī, Spānijas prezidentūrai vārds tagad noslēgumam. Uh, Paldies, priekšstādātāji! Lugar, Arī es pavisam īsi. Sākumā paldies visiem, kas runāja par šo jautājumu. Es gribētu pateikties par visiem komentāriem, par teikto, mēs to ievērosim. Un vēlreiz teikšu to, ka darbs saistībā ar šo direktīvu ir ārkārtīgi nozīmīgs. Šī ir sarežģīta direktīva. Mēs ļoti rūpīgi strādājam pie šī dokumenta. Tas ir ļoti tāds apjomīgs darbs. Tas balstās uz iepriekšējo prezidentūru paveikto. Mēs eh, vēlamies pēc iespējas labi noslēgt eh, sarunas. Tas ir bijis eh, ilgstoši sarežģīts process, sarežģīts sarunas. Uh, Tās bija ļoti ilgas. Ir jānoskaidro visas detaļas un ceram, ka darbs varēs tikt pabeigts. Tad pavisam īsi gribu pievērsties Somerskundas jautājumam. Piemērs tam, cik sarežģīti ir dažkārt strādāt un kādas ir problēmas, jo šeit ir nepieciešama vienbalsība. Un arī parlamenta piekrišana. Tas nav vienkārši. Šeit es gribēju norādīt tikai uz to, kādas problēmas eksistē. Paldies visiem! Un a, biju ļoti gandarīta tik daudz uzklausīt. Priekšstādājs, paldies! Paldies! Paldies! Man teica, ka komisijas pārstāvs arī gribētu īsi komentēt, pavisam īsi priekšsēdētāji. Gribētu tikai pateikt, ka mūs tiešām ir uh, ļoti pozitīvi iespaidojis Spānijas prezidentūra ar savu stingro uh, nostāju. Uh, tikai gribētu teikt dažus vārdus referentam un izteiktiem komentāriem. Šī ir direktīva, kas necenšas regulēt visas lietas sabiedrībā. Te ir runa par piekļuvu pakalpojumiem un precēm, un tas ir jāpatur prātā. Un nevajag novirzīties šajās diskusijās eh, citās gultnēs. Ir, protams, citi svarīgi jautājumi, kurus neatrisinās šī direktīva. Tas ir viens uh, komentārs. Otrs par. Uh, Tātad tā kā te ir runa par piekļuvu precēm un uh, pakalpojumiem, kā arī referents norādīja, no tā būs gan sociālie, gan ekonomiskie ieguvumi. Uh, Eh, protams, ka jāatcerās, ka arī nespēja piekļūt eh, pakalpojumiem precēm ir negatīva eh, sociāla un ekonomiska izmaksa. Paldies! Debats ir bijušas garas un kaislīgas, bet lieta ir tāda, ka mēs esam kārtīgi iekavējuši savu laika grafiku un mums vajadzēs ļoti ātri virzīties uz priekšu, pāriet pie nākamā punkta, kas ir uh, sabiedrības uh, tiesības uz piekļuvu dokumentiem, padomas un uh, komisijas dokumentiem. Tā tad uh, Kašman kungs mūs informēs par to, kāda ir situācija, un diskusijas notiks tūliņ pēc tam. Vārds Kašman kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu pavisam īsi, jo mēs eh, jau runājām par šo jautājumu un vairāk kārt. Eh, pēc eh, rezolūcijas, kas tika izskatīta plenārsēdē, un ņemot vairāk, ka mēs joprojām esam pirmā lasījuma Uh, etapā. Tātad uh, dokuments principā nav īpaši mainījies, bet uh, tiek uzskatīts, ka dokuments tomēr ir pielāgots atbilstoši Lisbonas līguma prasībām, un tāpēc turpmāko dažu dienu laikā es gribētu izstrādāt ziņojuma projektu. Es pārēdzu, ka tagad, ņemot vērā tās diskusijas, kas ir notikušas vairākus mēnešus, kaut gan es zinu, ka mums nav vispārējais vienošanās šajā jautājumā, es tomēr gribētu izstrādāt tādu kā ziņojumu projektu, uh, balstoties uz to pozīciju, ko parlaments pieņēma 2009. gada martā. Un to mēs darīsim kopā ar juridisko dienestu un uh, tā ieteikumiem, kas varētu risināt uh, šos jautājumus, kas saistīti ar jaunu līgumu stāšanos spēkā. Tātad mēs izmantosim viņu atbalstu un tad, uh, kad būs izietas attiecīgās procedūras, diskusijas un balsojumu, tad mēs varēsim šo dokumentu izskatīt uh, eh, plenāru sēdē. Es ceru, ka Āna referenti piekritīs un esmu paņēmis uh, no Haitals kundzes uh, piekrišanu. Viņa gan nevar būt šodien šeit klāt. Mums uh, būtu nepieciešams debats arī ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Bet katrā gadījumā es tagad ilgāk vairs negribētu izteikties, labāk došu vārdu ēnu referentiem un arī komisijas pārstāvim, kaut gan es pieņemu, ka komisijas pārstāvjiem nekas pēc būtības tāds jauns vairs nebūs piebilstams. Thank you, Mr. Cashman, for updating us all. Paldies, Cashman kungs, kas sniedzāt mums jaunāko informāciju un ka izteicāties ātri. Labi, pāriesim uh, tagad pie komisijas, dosim vārdu Kristensen kungam. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija pozitīvi vērtē to, ka a, tiek a, sekots decembra rezolūcijā lemtajam. Es tikai varu apstiprināt Kešmanu kungu teikto par to, ka mēs ļoti pozitīvi vērtējam to, ka parlaments iesaistas šajā pirmajā lasījumā un ka mm, ar to arī cerams būs apstiprināts a, šis dokuments. Mēs ceram, ka tas būs būtisks solis, lai mēs panāktu auglīgu dialogu starp visām uh, trijām uh, institūcijām uh, bez vajadzības grozīt regulu tuvākajā nākotnē. Paldies. Vai prezidentūras pārstāvis gribētu izteikt? No. Bien. Labi, acīm redzot, nē, tad uh, mēs pārējām pie deputātiem. Vārds Amers kundzei. Äh, Paldies, priekšstādāja kungs. No, nu, šis jautājums nav tāds īpaši vienkārši. Mēs um, arī plenārsēdē par šo jautājumu jau strīdējāmies. Nu tā, tas ir demokrātijā, katram ir tiesības izteikt savu viedokli. Fakts ir tāds, un referentam ir taisnība tajā apstākļā, ka šis jautājums patiesi tiek ļoti ilgi tiek diskutēts, tas ir atlicis no par, pe, pagājušā sasaukuma, un kaut kādā veidā mums ir jāturpina darbs, un es domāju, ka ar šo rezolūciju man politiskā grupa nebija īpaši uh, izprotoši un viensprāts, bet, nu, dokuments ir sastādīts, un mums jāturpina strādāt, nevar būt tā, ka vēl piecas gadus tas paliek. Uh, neatrisināts, un es labprāt tikšos ar referentu un citiem ēnu referentiem, lai veikt viedokļu apmaiņu, un varbūt, ka būtu arī pozitīvi, ja komisija tagad, nu, komisija jau runāja, bet, nu, saturiski tur nekas daudz netika teikts. Varbūt, ka ēnu referenti jau ar komisiju ir arī runājuši. Nu, jo mēs tagad sākam diskutēt par jaunu, ievērot Lisabonas līgumu un varbūt, ka ir arī viens vai otrs jauns aspekts un informācija. Kā jau teicu, es labprāt um, došu savu ieguldījumu, lai šis jautājums drīz tiktu atrisināts. Paldies! Takie. Paldies! Vai ir vēl kas piebilstams? Vai vēl kāds gribētu runāt? Vai ir vēl kādi komentāri? Kašman kungs, jums tas ir izdevies. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos kolēģiem, ka man ir jāiet prom, bet sakritības eh, ziņā es eh, runāšu, šovakar es uzstāšos pēc eh, apvienotās karalists premjerministra tieši par šiem vienlīdzības jautājumiem. Uh, Zaumērs kundze, es ņem vērā jūs komentārus. Un ļoti konstruktīvi jūs esat piegājuši šim jautājumam. Mēs vienmēr viens otram nepiekrītam, bet tieši tādā veidā tomēr mums ir jāved sarunas un jāpanāk kompromiss, kas dar visām pusēm. Tāpat arī Dijonga kungs, kas eh, te ir klāt, viņš ir bijis ļoti konstruktīvs un eh, ir palīdzējis šo jautājumu virzīt uz priekšu. Man nekas vairāk tāds īpaši nav piebilstams, kā tikai tas, ko gribu teikt saviem dargajiem draugiem komisijā. Nav labi vienmēr teikt, ka parlaments eh, nav veicis nekādu progresu, jo mēs esam uh, izgājuši normālu praksi, izskatot pirmo lasījumu. 90% eh, lietu ziņojumu šajā komitejā mēs esam panākuši vienošanos pirms oficiāli, pirms formāli pirmā lasījuma. Es vienkārši gribētu, tas tiktu piefiksēts protokolā jo es domāju, ka vecu uh, lietu um, pieminēšana un vilkšana līdzi mūs uz priekšu neved. Paldies Kašmanu kungam, tagad mēs esam ceļā uz pirmo lasījumu, vai ne? Paldies par to. Būs tu tilkungam vārds? Jā, paldies. Pirms mēs ķeramies pie nākošā jautājuma, vai es varētu lūgt atlikt devīto darba kārtības jautājumu par pievienošanos Eiropas cilvēktiesību konvencijai, jo mans kolēģis referenti Kinga Gāla nav klāt. Un es uh, saprotu, ka daudziem ir jādodas prom uz lidostu. Un uh, es gribētu tāpēc lūgt uh, atlikt šo jautājumu uz nākošo sēdi. Jā, es domāju, ka mēs varam piekrist šim lūgumam. Tā tad atliekam šo punktu. Bet joprojām mums paliek daži punkti. Septīto punktu mēs svītrojām par faktu vākšanas delegāciju Dienvidu Itālijā. Mēs pārējām pie. Arī astotais punkts ir izņemts no darba kārtības. So addenda... Tā tad. Uh, uh, Adendum punkts ir uh, izpildīts, prezentāciju mēs uzklausījām, septītais punkts ir svītrots, astotais punkts arī ir izņemts mūs, no mūsu darba kārtības, un tā kā devītais punkts tiek atcelts uh, uz citu sēdi, tad mēs līdz ar to sēdi slēdzam.